Serna Džoto kungu. Viņš pameta ETP grupu un pievienojas EKR grupai. Un eh, tas stājas spēkā šodien 7. jūlijā. Nākamā sanā